redz tādējādi mūsu iepriekšējās plenārsēsijas eh, protokols tiek apstiprināts. Es gribētu jūs informēt, ka rīt eh, padomas priekšsādātājs un es parakstīsim eh, trīs likumdošanas aktu, kas ir pieņemts saskaņā ar reglamentu 74. pantu. Šo likumdošanas aktu nosaukumi tiks publicēts sēdes protokolā.